Līdz ar to Eiropas parlamenta sēžu uh, periods ir pārtraukts. Jums visiem drošu māju ceļu un līdz ar to slēdzu šo sēžu.